kārtības punkts ir rekomendācija otrajam lasījumam eh, Kreutzmana kunga ziņojumam proti muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā. Vispirms es vēlētos dot vārdu Kreutzmana kungam uz četrām minūtēm vārds jums. Paldies priekšsēdētāji! Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ir ārkārtīgi būtiska ekonomikai un patērētājiem. Tomēr, diemžēl, tirzniecība ar viltotiem izstrādājumiem pēdējo gadu laikā ir pieaugusi. Tas skar gan luksusa preces, gan arī ikdienas patēriņa produktus, ķermeņa aprūpes produktus, medikamentus, rotaļlietas un citus. Aizvien biežāk iedzīvotāji pasūta internetā šīs uh, viltotās preces, un uh, to ražotāji atrod aizvien jaunus veidus, kā apiet likumu ar līkumu. Šī attīstība ir nopietni draudi uzņēmējiem un darba vietām. Patērētāji tiek maldināti un pieredz zaudējumus un draudus savai veselībai. Jaunākie notikumi ir mm, mudinājuši uz uh, 2004. gada uh, regulas pārskatīšanu saistībā ar muitas darbu pie viltoto preču kontroles. Un, uh, jo īpaši tiek runāts par to, kā pārtvert šo preču pārtīs pirms tās ir nonākušas uh, kopējā tirgū, jo īpaši attiecībā uz mazākām partijām, kuras ir grūtāk izsekot. Uh, Pēdējā lasījumā 2012. gadā uh, mēs ar padomu vienojāmies par kopīgu tekstu. Janvārī mm, šis teksts uh, tika pieņemts ar 23 balsīm pār. Un uh, parlamentam rīt ir jābalso, lai šī regula varētu savlaicīgi stāties uh, spēkā. Manā ziņojumā bija divi mērķi. Pirmkārt, eh, intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzības uzlabošana Eiropas Savienībā, otrkārt eh, administratīvā sloga mazināšana muitas iestādēm. Noteikumiem ir jābūt nevien efektīviem, bet arī viegli piemērojamiem praksē, un man ir prieks ziņot, ka mēs esam sasnieguši abus mērķus, mēs esam panākuši vienkāršotu procedūru viltotu preču iznīcināšanai, un eh, esam paplašinājuši aptvērumu uz visiem intelektuālā īpašuma paveidiem. Tāpat esam padomājuši par īpašu procedūru maziem reklāmas nolūkiem paredzētiem sūtījumiem, runājot par medikamentiem, kas tiek ievesti no trešajām valstīm. Esam norādījuši, ka uh, muita drīkst iesaistīties tad, ja pastāv konkrēts uh, apdraudējums, ka šīs preces varētu nonākt uh, iekšējā tirgu. Tāpat arī jārunā par tādu patentu pārkāpšanu, kas ir aizsargāta Eiropas Savienībā. Un uh, kontroli balstās uz riska izvērtējumu, lai uh, nodrošinātu to, ka tiek novērsti eh, Eiropas noteikumu pārkāpumi. Tāpat tiek domāts par sadarbību ar trešajām valstīm, un arī šajā jomā parlaments ir guvis panākumus, un es domāju, ka mums ir pamats būt apmierinātiem ar rezultātu. Te ir domāts gan par uzņēmēju, gan muitas iestāžu, gan patērētāju interesēm. Uh, Es ceru, ka rītdienas balsojumā mēs saņemsim plašu parlamenta atbalstu, un es vēlos pateikties visiem maniem kolēģiem ēnu referentiem, ar kuriem mums bija lieliska sadarbība, tāpat arī komisijai un padomei, kas ņēma vērā mūsu priekšlikumus. Tāpēc varam teikt, ka šī ir ļoti laba regula, kas kalpos iedzīvotājiem un Eiropai un uzņēmējiem. Paldies, Kreutzmann kungs, tālāk vārds komisāram Šemetam. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Vispirms es gribētu pateikties IMCO komitejai un jo īpaši referentam Kreutzmann kungām par viņu konstruktīvo pieeju sarunu gaitā. Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošana no muitas iestāžu puses komisijai ir viena no galvenajām prioritātēm, kā arī Eiropas parlamentam. Inovācijas un radošums ir mūsu ekonomikas virzošie spēki, tādēļ eh, šo eh, tiesību īpašniekiem, intelektuālā īpašuma tie, eh, tiesību turētājiem ir jānodrošina tiesība aizsardzība. Muita ir ļoti svarīga, lai neļautu viltojumiem ienākt Eiropas Savienības tirgu, un man ir liels prieks, ka Eiropas parlaments, padoma un komisija ir panākušas vienošanos par jaunu regulu attiecībā uz uh, muitas uh, darbu intelektuālo īpašumu tiesību īstenošanā. Es gribētu atsaukt atmiņā šīs uh, regulas priekšrocības. Pirmkārt, mēs paplašinam intelektuālā īpašuma tiesību aptvērumu, uh, uh, to tiesību aptvērumu, kas var tikt realizētas uz robežām. Piemēram, uh, viltojumi, kas tiek nosūtīti privātu personām nelielā skaitā, it kā privātai lietošanai. Eh, viltoti produkti, eh, mm, kas nes plaši atpazīstamu zīmolu, ehm, logo un firmas zīmes arī eh, tiks apturēti. Otrakārt, regula noprecizē kārtību, kādā tiek Eh, realizēt tā saucamais vienotais pieprasījums. Tas atvieglos muitas iestāžu darbu, tajā pat laikā respektējot tirgotāju un īpašumtiesību turētāju um, darbu un tiesības. Šīs izmaiņas kopā ar jauniem instrumentiem ir uh, radītas uh, pēc intelektuālā īpašuma tiesību turētāju uh, pieprasījumu un tiek izve ir izveidota centralizētā datu bāze, kas atvieglos cīņu pret viltojumiem. Otrakārt, mēs ņēmām, ņēmām vērā tās specifiskās problēmas, ar ko esam saskārušies zāļu jomā. Tas ir bijis īpaši delikāts jautājums, tas esmu pārliecināts, ka patreiz uh, šis jautājums tiks atrisināts noslēgumā. Šīs dienas vienošanās uh, uzlabos uh, gan tiesisko uh, Um, ietvaru, gan arī atvieglos tās procedūras, ko veic muitas iestādes, lai aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības. Un tas ļaus mums labāk aizsargāt mūsu leģitīmo tirgotāju intereses un uzlabos mūsu ekonomikas konkurētspēju, kas varēs arvien vairāk paļauties uz inovācijām un intelektuālā īpašuma tiesībām. Šī jaunā regula uh, nes labumu ne tikai muitai, bet arī mūsu uzņēmumiem un pilsoņiem. Paldies! Paldies! Paldies uh, komisāru kungām un tagad došu vārdu Hansliks kundzei. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Eh, viltojumi eh, nes milzīgus zaudējumus iekšējā tirgu, un eh, tas nes zaudējumus um, arī patērētājiem, jo tiek aptraudēta viņu veselība un drošība. Jo tiek viltot ne tikai, piemēram, apģērbi, bet arī medikamenti. Uh, Eh, daudz šādu produktu nonāk eh, Eiropas Savienības tirgu no trešajām valstīm. Tieši tādēļ ir svarīgs aizsargāt robežas. Eh, un ir ļoti svarīgi, lai muita varētu efektīvi bloķēt šādu produktu ienākšanu mūsu tirgu. Pateicoties šai regulai un um, procedūru um, vienkāršošanai, gan uzņēmumi, gan arī patērētāji varēs paļauties uz lielāku aizsardzību brīvība ir ļoti svarīga, lai nekas e, netiktu skarts intelektuālā īpašuma tiesībās un e, nekomerciālo um, preču pārvietošanā. Un ir ļoti svarīgi, lai muitas orgāni uz robežām varētu realizēt regulējumā noteiktās tiesības. Un bez labākas eh, šo tiesību aizsardzības um, tiks izmantot trūkumi, un um, mēs runājam par 250 miljārdiem eiro zaudējumiem katru gadu, un tas gan uzņēmumiem, gan arī iekšējām tirgom ir milzīgs zaudējums. Un domāju, ka um, muitas iestāžu darba atvieglošana arī uh, nesīs labumu iekšējā tirgus funkcionēšanā. Paldies par uzmanību! Paldies! Un tagad eh, uz divām minūtēm Hetas kundzei vārds lūdzu. Lielas paldies! Es eh, gribēju atgādināt, ka pirms gada mēs balsojām, un eh, tad mēs atklājām par briesmām, kas bija saistītas ar to, ko mēs pieņēmām, bet tagad es redzu, ka dialogs ir progresējis un mēs varam būt ļoti apmierināti ar rezultātu. Mums noteikti ir vajadzīga jauna likumdošana attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām. jo ar jauno regulāciju mēs varētu tās aizsargāt labāk. Citādi pašlaik mums gar dagunu aiziet 10 miljonu eiro gadā. Mēs esam nobežījusies mm, par to, kā, e, piemēram, runājot par medikamentiem, te ir e, situācija, kas ir diezgan sarežģīta. Mums ir nepieciešams aktualizēt regulu. Jo patērētājiem ir tiesības uz tiesībām izteikt savu viedokli, kas pašlaik ir atņemta. Un te arī ir samazināts desmit dienu termiņš, lai varētu atbildēt, un tāpēc esmu vīlusies, ka mani kolēģi no parlamenta ir atņēmuši patērētājiem šīs tiesības. Tāpēc vispārīgi runājot, ir pāris punkti, kas man nepatīk. Uh, bet vispārīgi runājot, mēs atbalstam šī teksta otro lasījumu. Liels paldies, un tagad Bielan kungs. Priekšsēdētāji, es vispirms gribētu pateikties Kreutzmann kungam par ieguldījumu, sagatavojot šo ziņojumu, kas ir noteikti solis eh, tajā virzienā, lai labāk varētu realizēt intelektuālā īpašuma tiesības, eh, kuru aizsardzība noteikti ir svarīga, lai aizsargātu eh, gan šo vērtību radītāju intereses, gan patērētāju intereses. Tādējādi mēs varētu nodrošināt pieejamo produktu augstu kvalitāti. Paļaujos, ka arī tie, kas apšauba nepieciešamību pastiprināt eh, šo tiesību aizsardzību, to, tomēr atbalstīs šo um, projektu, eh, šo regulas projektu. Un eh, šie viltojumi noteikti ietekmē um, iekšējo tirgu un tādējādi tiek arī palielināts bezdarbs. Um, jāsaka, ka šie viltojumi um, Eh, kopumā veido eh, vienu ceturto daļu no konstatētajiem intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Mēs redzam, eh, ka tiek viltoti arī, piemēram, kosmētika un pārtikas produktu un, produktu, un es domāju, nepieciešamība pastiprināt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību neizsauc nekādas šaubas. Tajā pat laikā resursu trūkums nedrīkst novest pie tā, ka muitas iestādes tiek apkrautas ar uh, papildus uzdevumiem un pienākumiem. Viņiem ir jādarbojas nacionālās likumdošanas ietverās, un tādēļ es domāju, mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību uh, modernām riska vadības metodēm, un um, es uh, domāju, ka šīs priekšlikums noteikti paudīs arī Eiropas Savienības padomas atbalstu. Paldies, un tagad Galbečs kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, godātais referenta Kreutzmana kungs, intelektuālais īpašums ir ārkārtīgi svarīgs mūsu konkurētspējai, un tā aizsardzība nozīmē aizsardzību inovācijām un darba vietām, bet no otras puses es domāju, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana, jo īpaši viltotās preces, tirniecība, ar kurām notiek pasaules līmenī, uh, apdraud preču drošību, apdraud patērētāju situāciju. Šīs viltotās preces var apdraudēt patērētāju veselību. Te pašā laikā mums ir jāsaprot, ka muitai ir ļoti liela ietekme uz starptautisko tirdzniecību, un šādi noteikumi nedrīkst kļūt par šķērsli pasaules tirdzniecībai. taču šī regula uh, optimizē pašreizējo Eiropas Savienības regulējumu. Es atbalstu intelektuālā īpašuma tiesību pastiprināšanu, bet te pašā laikā ir svarīgi pieminēt arī nelegālo tirgu, jo arī tajā notiek preču aprite, kas ir jāaptur. Uh, Mums ir jākonstatē iespējamie tiesību pārkāpumi, bet tas nevienmēr ir viegli. Man ir prieks par to, ka regula ir formulēta tieši šādi, un es atbalstu tās tekstu. Paldies! Paldies, un tagad uz vienu minūti, Gevārds Konze. Paldies, priekšsēdētāji! Šis jautājums skar nevien uzņēmējus, bet arī patērētājus, jo ir runa par viņu drošību un veselību. To mēs nedrīkstam aizmirst šajā kontekstā, un es vēlos jo īpaši pievērsties vienam jautājumam, proti medicīniskām precēm. Viena ceturdaļa visu viltoto produktu ir medicīnas preces, un mēs līdz ar to varam saprast, cik svarīgi šajā jomā ir ieviest stingrus pasākumus, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pieļaut, ka šādas preces nonāk iekšējā tirgu. No otras puses, mums ir jāparūpējas arī par to, lai nepareizi formulējumi kavētu tranzītu atļautiem plaša patēriņa medikamentiem, un nekādā gadījumā mēs kā sociāldemokrāti nedrīkstam kļūt atbildīgi par to, ka šī tranzīta kustība tiek kavēta. Paldies tagad uz pusotru minūti vārds Stolojana kungam. Pēc paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentam un visiem kolēģiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Eiropas Savienības progress ir atbal... At, <clears throat> at, ir atkarīgs no zināšanām, un šīs zināšanas ir atkarīgas no e, intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesībām. Intelektuālais īpašums dažādās dalību valstīs tiek aizsargāts ļoti dažādos veidos, un mums ir nepieciešams harmonizēt šo likumdošanu, un no savu viedokļu mēs nedrīkstam atstāt bez ievērības faktu, ka mūsu tirgos ir rodami ļoti daudz preču, kas ir viltotas un kas tiek importētas Eiropas Savienībā. Uh, un te ir dalību valstu muitas iestādēm, kam ir jādara gals šādam fenomenam. Es atbalstu piedāvātos instrumentus, un es vēlētos uzsvērt, kā ir nepieciešams izdarīt tā, lai tie, kas ir vainīgi par kontrabandas preču importēšanu, tiktu sodīti par šādu preču ieviešanu. Paldies! Paldies. Tālāk eh, uz vienu minūti Kelī kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu uzteikt komisiju par šo ziņojumu un es gribētu pateikties referentam par grozījumiem, kas tiek iestrādāti ziņojumā. Neapšaubāmi, ka jebkura veida nelikumīga tirdzniecība, kas um, katru gadu veido 2,5 um, miljārdus eiro, ir jāapkaro. Un es domāju, ka ar šiem priekšlikumiem mēs varētu šo problēmu atrisināt, tīpaši tādēļ, ka daudz šīs tre, um, preces ienāk no trešajām valstīm, tādēļ ir prātīgi mm, piešķirt lielākas pilnvaras uh, muitniekiem. Uh, lai apkarotu šo preču ienākšanu Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Man ir viens jautājums komisāram. Cik daudz pēc jūs domā mēs varēsim ietaupīt, ja mēs novērsīsim to, ka tirgu ienāk viltotās preces? Paldies! Un tagad Bendergastas kundze, vienu minūtu lūdzu. Thank you, Chair, and... Paldies, priekšsēdētā kolēģi. Kā jūs zinat, mūsu grupai bija liels bāžas attiecībā uz šo regulas priekšlikumu, kad tas parādījās pirmajā lasījumā parlamentā, kad mēs cīnījāmies par to, lai no regulas aptvērumu tiktu izņemts pasažieru personiskā krava uh, vai arī uh, pavisam neliela sūtījuma privātāja lietošanai uh, tajā pat laikā tika apdraudēta arī um, ģenerisko medikamentu uh, vešanā tranzītā cauri Eiropas Savienībai. Un um, mēs redzām, ka um, regulas teksts ir uzlabots, tik panākts progress arī attiecībā uz uh, termiņu kas eh, tiek dots vēl pirms eh, preču iznīcināšanas, eh, mēs varējām atbalstīt šo ziņojumu, un es gaidu komisijas ziņojumu un rekomendācijas attiecībā uz šī principa piemērošanu. Paldies! Paldies! Un tagad Anders Dotter kundze lūdzu vienu minūti. Thank you, Chair. Paldies, priekšsētētāji kolēģi, godātais referenti. Eh, situācija Eiropas tirgu ir tāda, ka neliela daļa tirgus dalībnieku var uh, nobloķēt atsevišķu preču tirdzniecību un ienākšanu no Eiropas Savienības tirgu, uh, atsaucoties uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Līdz ar to ir, ir noticis neproporcionāls pilnvaru sadalījums, un mēs centāmies to atrisināt ar uh, patentu tiesībām, bet tagad mēs redzam, ka tie tiek pieņemta jauna likumdošana, kas rezultātā muita realizēs intelektuāla īpašuma tiesības, um, bet uh, problēma paliek. Mēs redzam, ka oriģinālo um, automašīnu detaļu ražotāji daudz gadu garumā cīnās ar uh, viltoto detaļu ražotājiem. Un tādēļ es domāju, ka mums ir jādomā par globālo situāciju. Kādēļ uh, mēs uh, nerealizējam to, ko dara Jaunzēlanda, uh, piemēram, aizstāvot savus patērētājus? Es domāju, ka Eiropas Savienības tirgum ir jābūt pieejamam visiem, ir tīpaši patērētājiem un MVU. Un es ceru, ka mums izdosies to panākt. Paldies! Paldies! Un tagad Esājas kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt referentu un arī ēnu referentus par to, ka jūs esat izdarījuši tik labu darbu un veiksmīgi sadarbojušies ar padomu un komisiju. Mums ir nepieciešami jauni normatīvi šajā jomā, ja mēs gribam uzlabot mūsu iestāžu spēju veikt savu darbu un pienākumus. Ražotāji ir īpaši neaizsargāti pret uh, preču viltojumiem un protams, tiek apdraudēta arī mūsu patērētāju uh, veselība, vismaz potenciāli. Un es domāju, tāpat kā cits um, starptautiskās noziedzības. Um, Kā cits starptautiskā noziedzība, arī uh, šīs darbības ir uh, jāapkaro uh, ļoti stingri. Daudz patērētāji, eh, kad eh, pērk eh, šī, šos viltojumus, varbūt nākamreiz vairāk padomās. Paldies, tagad barē kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Kretsmanu kungam. Tad, kad mēs runājam par globalizētu ekonomiku, tad bez šaubām intelektuālais īpašums ir jāaizsargā un tas ir jādara pie avotiem, tur, kur tās rodās, un tāpēc kā INTA komitejas referente, es esmu lēpna par to, ka mēs iesniedzām grozījumu, kur ir runa par starptautisko sadarbību, kas ir svarīgs pamatelements. Te nav runa tikai par tehnisku sadarbību, bet gan uh, par apmaiņu ar informāciju dalību valstu starpā, un tāpēc mēs uzskatām ļoti svarīgu. Uh, INTA komitejas pienesumu 150. pantam. Liels paldies, un tagad es lūkšu Šemetes kungu uzstāties pēdējo reizi. Paldies, priekšsādātāji kungs, godātie deputāti. Paldies par jūsu paustajām domām diskusijas laikā. Rīt jūs balsosiet par muitas darba regulu, un šī regula paredzams, ka noteiks tādu zelta standārtu uh, eh, starptautiskajā intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzības arēnā, un uh, tiesiskums un uzticēšanās ir atkarīgi no tā. Es domāju, mēs esam atraduši ļoti labu formulējumu, un uh, tagad, eh, tas attiecas jo īpaši uz medikamentiem, ir ļoti skaidri noteikumi, eh, kā rīkoties eh, medikamentu jomā. Kelī kungs jautāja par regulas ietekmi un to, cik daudz mēs ietaupīsim īstenojot šo regulu. Es domāju, jāņem vērā tas, ka mēs paplašinām regulas aptvērumu, mēs ieviešam skaidrus noteikumus muitniekiem, uh, saprotamākas procedūras tiesību turētājiem, un tas novadīs pie ievērojumiem ietaupījumiem. Katru gadu mēs nākam klajā ar ziņojumu par viltotajām precēm, to apjomiem, kas ir apturēti pie Eiropas Savienības robežām, tāpēc būs viegli uzraudzīt progresu pēc tam, kad regula būs stājusies spēkā. Regulas īstenošana galvenokārt attieksies uz dalību valstu muitas administrācijām. Eiropas komisija palīdzēs šajā procesā nodrošinot atbilstošu informācijas infrastruktūru. Es ceru uz pozitīvu balsojumu šajā parlamentā un pateicos par jūsu uzmanību. Paldies, komisāra kungs. Tālāk vārds referentam Kreutzmann kungam. Pateicos priekšsēdētāji. Es vēlētos skaidri norādīt, ka turisms, tāpat arī uh, ģenērisko medikamentu transports uh, ir skaidri izslēgti no šīs regulas. Un, uh, ja tas palīdzēs iegūt plašāku atbalstu parlamentā, es tikai priecāšos. Intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzība šeit ir ļoti svarīga, jo tā gādā par darba vietu aizsardzību, kas ir būtiska ekonomikai, tāpat arī tas ir būtiski patērētājiem, jo viņi uh, jau ir redzējuši šaušalīgus attēlus ar cilvēkiem, kuriem vairs nav zobi, jo viņi ir patērējuši eh, viltotus medikamentus. Jāteic, ka mums ir izdevies iestrādāt trīs elementus. Mēs vēlējāmies mazināt birokrātiju muitā, lai muita varētu strādāt efektīvāk. Tas ir sasniegs ar vairākiem pasākumiem, ar vienkāršotu procedūru. Uh, arī ar to, ka nav nepieciešama tiesa procedūra, lai uh, panāktu viltoto preču īpašnieku piekrišanu preču iznīcināšanai. Tāpat arī mēs esam rūpējušies par īpašnieku tiesību stiprināšanu nākotnē likumīgie īpašnieki eh, varēs eh, būt droši par viltoto preču iznīcināšanu, un tāpat mēs esam parūpējušies par transporta jomu. Tāpat ir jārunā arī par datu aizsardzību, kas ir ļoti svarīgs aspekts runājot par šo tēmātu, arī par to mēs esam padomājuši. Līdz ar to Parlaments ir paveicis lielisku darbu, komisija to ir vēl uzlabojusi, padome ir nostājusies mūsu pusē, līdz ar to es ceru, ka mēs panāksim plašu vairākumu. Mēs vēlamies kompromisu, mēs vēlamies, lai regula ātrāk stātos spēkā, komisija un padome līdzdarbojās. Un es domāju, ka 2014. gadā regula varēs stāties spēkā. Uh, Svarīgi ir arī tas, lai nacionālajām muitas iestādēm būtu atbilstoši daudz personāla. Piemēram, Vācijā manā zemē trūkst 8000 darbinieku muitā, jo līdz ar to komisija ir jāatrod atbilstoši pieeja tam, kā runāt ar nacionālām muitas iestādēm, ir jābūt pietiekamam darbinieku skaitam, kas risinās pastāvošās problēmas. Tas ir jauna, jauns ceļš uh, uzlabojumiem. Uh, darba vietu aizsargāšanai un arī standartu stiprināšanai Eiropas Savienībā. Paldies, Kroicmana kungs! Līdz ar to diskusija par šo jautājumu ir noslēgusies. Balsošana notiks rītdien 11.30. Tāms un kungi, nākamais punkts darba kārtībā ir vienas minūtes.